jautājumiem. Tur piedalījās ēnu referenti un EPP pārstāvis arī piedalījās, bet, nu, jāsaka, mums tur nebija tādas ļoti mm, fundamentālas diskusijas, vairāk tas bija tehniskas dabas e, jā, e, darbs. Atbildēšu tagad labprāt uz jūsu jautājumiem. Un pirmais jautājums jau ir no deputāta sagatavots. Paldies referentam par šo precīzo pozīcijas izklāstu. Es domāju, ka būtu vērts uzdot jautājumu, lai gan varbūt to vajadzētu uzdot komisijai. Kā tad īsti ir attiecībā uz to, ka Lihtenšteina var iekļauties eh, Schengen zonas darbā? Uh, kāda ir tieši plānotā laika, eh, plā, plānotais laika grafiks? Un otrs jautājums par ierobežotām eh, balsošanas tiesībām Šveicis un Lichtensteins pārstāvjiem vēlētos uzzināt, kāpēc šīs eh, tiesības ir ierobežotas un tieši kādā veidā. Vai šie divi teikumi jautājumi adresēt komisijai? Jā, deputāts saka jā, ja komisija ir atbildēt. Mosamer kungs un Barauskienes kundze vai e, viens vai e, Barauskiene. Es ceru, ka starp aizlasīju, vai ir kāds no šiem diviem. Jā, tā kā es ar vienu vēl esmu šeit. Tādēļ es priekšādājās kundze varu atbildēt. Uh, Uh, šie dokumenti uh, ir sagatavoti, ar tiem strādā um, padome, tātad par uh, Lihtenšteinas un Šveicas darbi, iespējamo darbību Frontex, tur runās koripēra sanāksmēs. Un par otro jautājumu jāsaka, ka es to īsti nedzirdēju, vai es varētu aicināt deputātu atkārtot šo jautājumu, vai varam atkārtot? Jā, lūdzu. Uh, atzinuma projektā ir teikts, ka eh, Šveices eh, konfederācijas un Liechtensteins firstistas balsošanas tiesības būs ierobežotas, un mans jautājums ir, kāpēc un ko tas īsti nozīmē? Vai tas ir tāpēc, ka šīm valstīm nav uh, kādi starptautiskie uh, ūdeņi vai kāpēc? Jā, es sapratu jūsu jautājumu. Iemesls ir pavisam uh, uh, vienkārši. Frontex ir uh, kopienas aģentūra. Uh, Un tā kā šīs valstis ir asociētās valstis, nevis dalību valstis, tad jāsaka, ka būtu neiespējami tām piešķirt uh, pilnas balsošanas tiesības, ņemot vērā, ka tās ar vienu vēl ir trešās valstis. Nu, jāsaka, būtu tas varbūt liels stimuls šīm valstīm eh, censties kļūt par dalību valstīm. Un tagad, vai ir vēl kāds eh, cits jautājums? Nē, liekas, ka viss jau ir pateikts. Tas nozīmē, ka mēs esam pabeiguši 15. jautājumu, varam ķerties pie nākošā jautājuma. Tas ir nolīgums starp Eiropas komisiju un Pakistānu par atpakaļ uzņemšanu. Šī ir jau mūsu otrā viedokļa apmaiņa. 2000. gada septembrī padome piešķīra komisijai mandātu veikt sarunas starp Eiropas komisiju un Pakistānu, un šīs sarunas beidzās 2007. gadā un vienošanās tika inicie, vienošanās process tika iniciēts 2008. gadā septembrī un 2009. gada martā e, komisija nodeva padomēji un parlamentai e, parlamentam savu priekšlikumu noslēgt e, vienošanos. Un tā kā ir Lisabonas uh, līgums stājies spēkā, tad Parlamentam ir eh, jādod savu piekrišanu, lai šādu vienošanos varētu noslēgt, un tā tad referents Sogorkungs, un gribētu es Sogorkungam atgādināt, ka grozījumu nu, iesniegšanas nobeiguma termiņš ir eh, otrdien, 11. dienas vidū un eh, grozījumi var tikt saistīti nevis ar pašu līgumu, bet tikai ar šo rezolūciju. Un tā, tā 31. maijā un 1. jūnijā mēs varam plānot savā Libe komitejas darbā šo jautājumu. Un tagad gribu dot vārdu referentam Sogora kungam. Paldies! Es eh, runāšu ungāru valodā. Ir vairāki jautājumi Eh, kuri izskanēja attiecībā uz šo, refer, uz šo ziņojumu. Un atbildes attiecībā uz eh, vienošanos uz nolīgumu starp Eiropas komisiju un Pakistānu par atpakaļ uzņemšanu eh, ir saistāmi ar dažādiem uh, cilvēktiesību jautājumiem, kuri ir parādījušies un kļuvuši aktuāli. Un tātad mums tas savukārt ir jāsaista ar padomus darbu un pamatojoties uz šīm atbildēm varu apstiprināt, ka kaut arī e, juridiskā komiteja nav vēl visu precizējusi, tad mums tomēr nav nekāda iemesla noraidīt e, šo, jo pēc deviņu gadu darba ir maz ticams, ka varētu mēs sagaidīt eh, daudz eh, ātrāk progresu Pakistānā. Un vēl jāpiebilst viena cita lieta. Es domāju, ka jūs arī to zināt, ka Pakistāna nav parakstījusi Ženēvas konvenciju, bet progress ir zināms bijis, jo uh, ir veiktas sarunas ar Pakistānas pusi, un pēdējie jaunumi ir tādi, ka jauna cilvēku tiesību ministrija ir izveidot Pakistānā, un tā tad, lai jūs varētu veikt salīdzinājumu, tās valstis, kuras ir parakstījušas konvenciju. 1968. gadā, kā piemēram Turcija, uh, Eh, tad eh, mums visiem jāsaka, kaut arī parakstīšana ir notikusi, tad Turcijā ar vien vēl ir daudz jautājumu, kas ir neatrisināti attiecībā uz cilvēktiesībām. Nu, līdz ar to es nedomāju, ka Pakistans gadījumā mums būtu kādas problēmas turpināt šo darbu, un es domāju, ka eh, kaut arī kolēģi ir signalizējuši par zināmām problēmām, tad tomēr es neredzu um, nopietnu pamatojumu noraidīt šo nolīgumu. Es domāju, ka mēs, ja tā rīkosimies, tad būs daudz bēgļu. Un tā tā 24. datumā es tikai varētu atkārtot savu domu, ka mums jābalso par šo atzinumu. Paldies Sogora kungam. Vai ir kolēģi, kur vēl šeit kaut ko komentēt? Gijo Omas kundze lūdzu, un pēc tam vēl viens komentārs sekos. Paldies! Tātad mums ir jāsniedz atzinums par atpakaļ uzņemšanas uh, nolīgumu, kur darbā ir veikts sarunas deviņu gadu garumā, un tātad būtu jāparaksta šis nolīgums Eiropas uh, Savienībai un Pakistānai. Un attiecībā uz iepriekšējiem periodiem jāsaka, ka mēs esam uh, saņēmuši informāciju tikai par ierobežotu ziņojumu skaitu. Un pagājušajā gadā februārī mēs daudz jautājumus apspriedām ar komisiju, jo gan uh, Libe, gan Apta tika uzaicināts piedalīties šajā darbā. Bet tomēr ir vairāk jautājumi, kuri vēl uh, nav šajā darbā, kas noritēja februārī atrisināti. Un tas ir dokuments, uh, kur es domāju, uh, Uh, bija plānots izmantot. Dažādās situācijās, un acīm redzot arī Pakistānā. Un te nu jāsaka, ka es esmu visai skeptiska. Tāpēc, ka to iemeslu dēļ, kur šeit pieminēja referents E, startautiskās vienošanās e, vēl nenozīmē, ka šīs vienošanās tiks obligāti ar garantiju respektētas. Un jūs pieminējāt, ka Pakistānā izveido cilvēktiesību ministrija, bet es e, neuzskatu, ka tā ir noteikta garantija uh, vai arī iemesls tam, ka var atteikties no Ženēvas konvencijas un kāpēc es un mana grupa esam par eh, šo dosie visai um, lielām šaubām, ir tas, ka nevienmēr šie nolīgumi ir uh, pilnīgi efektīvi un kā jūs to varētu komentēt. Mēs zinām, ka ir jāveic izvērtēšana darbs eh, līdz rudenim un vajadzētu gūt pilnu skaidrību, kā valstīs izmanto šādus atpakaļ uzņemšanas nolīg, nolīgumus un varbūt tas atspēkos mūsu skeptisko pieeju. Un tagad uh, vārds Flotras kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāja.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 Un tā mums vajadzētu izmantot Eiropas parlamenta jaunās uh, pilnvaras. Un jānosaka uh, tālākais mandāts. Līsbekas kundze tagad. Grīsbekas kunga, paldies priekšādātāji. Es runāju šeit kā liberāļu grupas sēnu referente. Gribēju izmantot Flotras kundzes priekšlikumu lai ieminētos šeit par to formulējumu. Mēs, protams, nevaram uh, šobrīd uh, teikt tikai to, ka, lūk, Lisabons līgums mums papildus koplēmumu tiesības, un mums lielāka atbildība, un vairāk jāsargā cilvēku tiesības. Tas, protams, ir skaidrs. Es piekrītu tieši tāpat, kā iepriekšējā kolēģi teica, ka mums ir jāturpina strādāt pie šī dokumenta pirms balsojuma Bet es gribēju papildus vēl arī teikt, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem, es teiktu tādu kā brīdinājumu. Ne tik, un tāpēc, ka šai Pakistānā izveidot cilvēktiesību ministriju, un kā kolēģi teica, tikai tāpēc, ka laiks ir pagājis, un ka šīs sarunas ir bijušas ļoti garas, ilgušas vairākus gadus, nu tas nenozīmē, ka šie elementi varēs garantēt kaut kādu progresu, gluži otrādi. Manuprāt, fakts ka mums līdz šim nav, nav izdevies panākt Ženēvas konvencijas ratificēšanu no šīs valsts puses, manuprāt, mums liktu būt vēl piesardzīgākiem. Jo mums ir jāstrādā pie cilvēktiesība aizsardzības, un mums jādomā par to, kā tas notiek. Vismaz attiec Un tāpēc, eh, iesaistoties debatēs, kas varbūt mūs var aizvest tālu, jāatceras vienmēr, ka Pakistāna ir valsts, kur cilvēktiesības ir ļoti sarežģītā situācijā, un tas ir gandrīz efēmisms, ja to tā pasaku. Jo, piemēram, sieviešu un bērnu situācija šai valsts ir vienkārši briesmīga. Un es domāju, ka mēs ļoti daudz esam saņēmuši informāciju no dažādiem avotiem, tostarp no NVO, kas mums liek domāt par to, ka um, attieksme pret afgāņiem Pakistānā tomēr ir uh, liek vēl pat šaubīties par viņu fizisko drošību. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas ir gana svarīgs, gana nozīmīgs, kas liktu mums tomēr būt ļoti piesardzīgiem, uh, būt piesardzīgiem, kad balsosim par šo ziņojumu. Jāsaka, manis grupas eh, kolēģi visi nav pilnīgi pret eh, šādu nolīgumu. Nē, to es nevaru teikt. Jo, protams, ir ļoti svarīgi, lai būtu kaut kāds juridisks ietvers, lai būtu kaut kādi noteikumi attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu. Tas, protams, ir steidzams jautājums, bet tāpat laikā mums ir jābūt arī ļoti atbildīgiem, jāņem vērā šīs savas jaunās kompetences, jāsaņem novērtējums konkrētie, par konkrētiem datiem, un tad tad mēs varam eh, izvēlēties tādu juridisko instrumentu, kas mums ļautu eh, šo instrumentu izmantot. Tātad panāk ne tikai šīs garantijas, bet arī, piemēram, eh, runāt par datu aizsardzības jautājumiem un tam līdzīgām lietām. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātāja Grīsbeks kundzei. Tagad došu vispirms padomus pārstāvim vārdu, pēc tam komisijas pārstāvim vārdu, lai viņi varētu iesaistīties diskusijās un varbūt atbildēt uz atsevišķiem no uzdotajiem jautājumiem un varbūt nomierināt šeit satrauktos pā, prātus, jo visi šeit pauda tādas piesardzīgas piezīmes. Vispirms Burgos kungs no padomas, jūs esat klāt, jā, jūs esat klāt, lūdzu jums vārds. Eh, gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Lielas paldies priekšādātāji. Labu pēcpusdienu visiem. Šī nav pirmā reize, kad runājam par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Esam vairāk kārt par to jau runājuši kopš 2008. gada šīs sarunas risinās. Nu, un tas jums var dot labu priekšstatu par to, cik ļoti sarežģīta ir šī situācija. Nu, lai panāktu šo nolīgumu, mēs labprāt gribētu jums teikt, ka padome uzskata, ka atpakaļ uzņemšanas nolīgumi ir ļoti svarīgs eh, elements migrācijas kopējā regulējumā, bet, nu, jāsaka, šādai pieeja ir virkne mīnus, un man nav jāiedzinās šeit detaļās, bet, nu, protams, tās priekšrocības, ko dotu šāda veida nolīgums, būtu ne tikai praktiskas, eh, nu, tāpēc, ka sarunas noslēgšās veiksmīgi, bet arī tas, nu, dotu mums vairāk iespējas uzraudzīt uh, iestādes šai valstī. Nu, un tagad ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos šāda veida uzraudzības funkcijas piemistu arī Eiropas parlamentam. Tāpēc mēs domājam, ka būtu ļoti labi, ja šis nolīgums varētu tikt parakstīts šobrīd. Padoma atbrau, atbalsta komisijas vērtējumu un tāpēc esam lūguši arī parlamentam dot savu piekrišanu, tātad spērt nākamos soļus, lai šāds nolīgums varētu stāties spēkā. Galvenās bažas, kas tika paustas šo pēcpusdienu, un kas tika pausts arī atsevišķos rakstiskos dokumentos, ir saistīta ar cilvēktiesību aizsardzību Pakistānā un tās kaimiņu valstīs. Nu, es gribētu jums komitejai pastāstīt, ka atpakaļ uzņemšanas nolīguma ir pēdējais posms migrācijas politikas ietvaros. Citiem vārdiem sakot, atpakaļ nosūtīt kādu uz konkrētu izcelsmes valsti var tikai tad, ja ir kļuvis skaidrs, ka nav nekādas citas iespējas šai personai tomēr turpināt uzturēties Eiropas Savienībā, respektīvi ir noraidīts uh, patvēruma lūgums un jebkāda cita procedūra ir nosnāgusies un ir konstatēts, ka šai personai patiešām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Turklāt eh, tai nav tiesību uz, aiz, uz pasākumiem aizsardzības nolūkos, tai nav nekādas iepriekšējas uzturēšanās laika bijis šai valstī. Nu, un, respektīvi, ja ir ticis, eh, ievē, tikuši ievērot arī eh, tālāka nodošanas principi. Respektīvi, dalību valstīm, protams, vispirms ir jāievēro visi šie pārējie principi, un tie, protams, tiek izma izmantoti un piemēroti pirms tiek parakstīts atpakaļ nosūtīšanas līgums. Tātad, ja kāda persona tiek sūtīta atpakaļ uz Pakistānu, tad tā dalību valsts, kas to dara, pirmām kārtām pārbaudīs visus šos principus, visas šīs procedūras, lai pārliecinātos, ka šī personai nav vajadzīga starptautiskā aizsardzība, ka viņa net, pret viņu netiks īstenota tāda uh, attieksme, kas varētu būt tikt uzskatīta par uh, vajāšanu vai diskriminējošu konkrētajā valstī. Nu, un ja runājam par trešo valstu pilsoņiem, tad, protams, tas uh, ir sasaistīs arī šo nolīgumu un nolīgums ar Pakistānu tādā gadījumā runāt par valsts piedīgajiem šajā konkrētajā kopienā. Ja mēs domājam, ka lielākā daļa iedzīvotāji, kas, ko skar šis ienams, būs tieši no šīs grupas. Kas attiecas par trešo valstu pilsoņu atpakaļ nosūtīšanu uz Pakistānu, arī šajā gadījumā tiek izmantot šis nediskriminēšanas, jeb nevajāšanas princips, respektīvi dalību valsts ir jāpārliecinās, ka persona netiks vajāta mītnes zemē. Nu tā, to varu teikt, lai kliedētu jūsu bažas, bet tāpat laikā gribētu teikt, ka šāds atpakaļ uzņemšanas līgums varētu būt ļoti efektīvs, ļoti liederīgs. Un mēs patiešām priecētos, ja mēs varētu beidzot nolemt šo nolīgumu arī noslēgt ar Pakistānu. Paldies, Burgos kungs, paldies jums. Tagad Debrauer kungam vārds. Liels paldies priekšsādātāji! Es uh, izteikšos šeit tikai, lai atbalstītu to, ko nu pateica Burgos kungs prezidentūras vārdā. Protams, ka atpakaļ uzņemšanas nolīguma temats ir ļoti sarežģīts, jautājums ir ļoti sarežģīts, delikāts, to nevar noliegt. Un mēs ļoti labi saprotam tā, to piesardzību, ar kādu izteicās šeit parlamentu deputāti par šo ziņojumu. Un tomēr gribētu teikt, ka nevar padarīt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu par to, kas tas nav. Atpakaļ uzņemšanas nolīgums ir vienkārši nolīgums par administratīvu sadarbību starp Eiropas Savienību un trešo valsti. Un Tur tiek skaidrots, kāda ir procedūra tiek piemērot, kāda modalitātes attiecas uz zināmu operāciju īstenošanu attiecībā uz kādu personu repatriāciju uz trešām valstīm. Eh, tādu personu repatriāciju, kas ir šo valstu valsts piedarīgie un atsevišķu trešo valstu valsts piedarīgo atpakaļ nosūtīšanu pie konkrētiem nosacījumiem. Pirmā piezīme - atpakaļ uzņemšanas nolīgums nav, eh, nav domāts tam, lai noteikt kaut kādas eh, noteikumus valstī vai lai noteikti to, kādā veidā valsts pieņem lēmumu par eh, šiem jautājumiem. Tas nav atpakaļ uzņemšanas līguma nolīgums. Tātad tā ir pirmā piezīme. Otrā piezīme. Atpakaļ uzņemšanas nolīgums nekādā veidā neskar, un tas arī tiek paredzēts nolikumā, eh, katru reizi, visus šos instrumentus, kas tiek izmantoti pirms atpakaļ nosūtīšanas, kas minēti 15. pantā, tā kā tas notiek arī šajā nolīgumā ar Pakistānu, tā tad tas neskar tās saistības, uh, kas attiecas uz dalībvalstīm un trešām valstīm par to starptautisko cilvēktiesību instrumentu izmantošanu, kas ir spēkā, kas ir piemērojams konkrētos gadījumos un par Eiropas kopientiesību aktu piemērošanu. Tas princips pilnīgi skaidrs. Un tas tiek arī atspoguļots katrā no šiem atpakaļ no uzņemšanas nolīgumiem, iekļauts atsevišķā klauzulā. Uh, Nu, protams, tas skar arī šo te eh, personu atpakaļ nenosītīšanas principu, ja persona var tikt pakļaut vajāšanai mītnes valstī. Tas vienmēr ir jāizvērtē, tas ir iekļauts Eiropas kopienas tiesību aktos, šis princips tiek piemērots visām situācijām, bet īpaši skaidrā gadījumā, tad, kad tiek pradāts par patvērumu piekrasīšanu vispārīgā veidā, tas tiek piemērots pilnīgi visām personām, un to paredz attiecīgā direktīva. Tika minēts arī par personas datu aizsardzību šis jautājums. Jā, šeit arī ir zināms tiesību ietvars paredzēts eh, sadarbība ar Pakistānu, kas paredzētu, ka šāda veida dati, apmā, datu apmaiņa notiek. Mēs šobrīd Eh, grasamies šo dokumentu apstiprināt Eiropas kopienu tiesā, bet tas netiek šeit minēts konkrētajā nolīgumā ar Pakistānu. Tur nenotiek atsauce uz šo dokumentu. Es saprotu problēmas, ko paud, bažas, ko pauduši arī atsevišķīs komitejas deputāti, respektīvi, ka šie dokumenti var būt ļoti specifiski Un tas faktiski, kas notiek ar šāda veida nolīgumiem, ja tiek iekļauts atsaucas uz šādiem iztecējušiem dokumentiem, tad tādā gadījumā trešā valsts šāds dokuments vispār noraida, jo viņi jau neredz, kāpēc šāda atsauce ir iekļauta, kāpēc atsauc uz citu dokumentu, par kuru viņiem nav kontrols. Viņi nesaprot, kāpēc viņiem būtu jāpieņem šādi ad hoc ceļojuma dokumenti, kas tiek paredzēta pavisam citā dokumentā. Nu tā tas arī ir noticis jau reiz šajās sarunās. Kas attiec uz izvērtējumiem, te jāsaka, ir ļoti pamatots bažas. Jūs varat vienmēr tiešām baicāt, kāpēc tik vēlu notiek šis novērtējums. Bet domāju, ka jāpatur prātā periods, par ko mēs šobrīd šeit runājam. Jā, tieši tā kā referents norādīja, mandāts bija viens no, šis mandāts bija viens no pirmajiem, kas tika piešķirts jau 2000. gadā, bet tas nenozīmē, ka tūlīt sākās arī sarunas. Un pilnīgi noteikti šīs sarunas nebija nevieglas, ne arī tādas eh, tiešas un skaidras. Nu, ko tad, ko vēlējos ar to uzsvērt? Es, es gribēju norādīt, ka visi atpakaļ uzņemšanas nolīgumi, kas ir līdz šim noslēgti, tika noslēgti salīdzinoši ļoti nesen un arī stājās spēkā pavisam nesen. Un, lai šāds novērtējums notiktu, mums bija jāsaņem gan parlamenta, gan padomas piekrišana un jāpārliecinās, ka ir pietiekami daudz informācijas jau šobrīd, lai izdarītu pamatotus secinājumus par virkni punktu, kas pieminēti. Tas ir vajadzīgs tajā gadījumā, ja vēlamies, lai nolīgums būtu ticams, lai tas būtu saistošs, un lai tas arī mums dotu kādu mācību. Un tāpēc priekšādātāji, ja vēlamies darīt kaut ko liederīgu gan parlamentam, gan padomē, nu arī šai konkrētajai komitejai un komisijai kopumā, tad vienīgais ir uzsākt šo novērtējumu jau šobrīd. Komisija piekrīt prezidentūras pārstāvim kas teica visu minēto un gribētu pateikties, ko gan referentē, gan referentam, gan arī prezidentūrai, jo jautājums tiešām ir ārkārtīgi delikāts. Esam gatavi atgriezties vēl pie šī jautājuma arī rudenī, esam gatavi runāt par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, par viņu ietekmi un par šo praksi kopumā. Paldies priekšādātāji! Liels paldies, Debrauer kungam, saka priekšādātāji! Nu šķiet, ka debatas, re, debašu rezultātā esam sapratuši, ka šis novērtējums ir ārkārtīgi būtisks elements kopējā situācijā. Tagad lūkšu Sogoru kungu noslēgt šīs debatas. Saprotu, ka pirmā viedokļa apmaiņa par jūsu dokumentu projektu paredzēta Lība komitejā māja beigās, vai ne tā? neesmu kļūdīsies, lūdzu labojiet man, ja esmu kļūdīsies, saka priekšsēdētā, nē, cimdzot, neesmu kļūdīsies, Sogorkungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju tikai vēlreiz atkārtot manu kolēģu viedokli, uzsverot, ka ir ārkārtīgi svarīgi tas, kā mēs skatāmies uz cilvēktiesību situāciju attīstību Pakistānā un trešās valstīs kopumā. Bet šis konkrētais nolīgums savukārt var būt ļoti būtisks elements Eiropas pilsoņu drošības nodrošināšanā. Un, protams, ka tādos galējās situācijās, piemēram, tad, ja runājam par tādu personu atpakaļ nosūtīšanu, eh, kam varētu radīt brosmas, mums ir NVU, mums ir valsts, mums ir dažādas citas iestādes, kas varētu uzņemties palīdzēt šādu personu cilvēktiesības arī aizsargāt tajos gadījumos, kad, piemēram, šāds personas būtu jānosūta atpakaļ uz to mītnes zemēm. Gribētu vēl atgriezties pie vēl viena piemēra, ko jau minēju, un tas ir Turcijas piemērs. Par minēt vēl arī Ķīnas piemēru, piemēram, tā parakstīja Ženēvas konvenciju 1982. gadā un 2002. gada novembrī vajadzēja uzsākties sarunām ar šo valstu tika saņemts arī mandāts, bet jūlijā 2009. gadā vispār notika tikai pats pirmais sarunu rauns. Un nekāda vienošanās līdz šim vēl nav parakstīta, neviens nolīgums nav parakstīts. Ar to vien, ka ir parakstīta Ženēvas konvencija, vēl nekas nav garantēts. Tas nenozīmē, ka var parakstīt labu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Šie jautājumi nav saistīti. Un vēl viena lieta Ja mēs paskatāmies uz pasaules karti, tad izņemot Mongoliju, lielākās daļa valstu, kas nav parakstījuši Ženēvas konvenciju, lielākoties ir islāma valstis vai valstis, kura, kurās vairākums iedzīvotāju ir musulmaņi. Tas attiec arī uz Indiju. Un tā secinājumā eh, var teikt, ka es uzskatu, ka pagarinot eh, šī, attālinot šī nolīguma parakstīšanu, mēs varam nonākt pie situācijas, kurā Pakistāna gal galā arī mazliet tā kā nostājas pret mums. Un eh, līdz ar to mums nāksies atteikties no visa līdz šim panāktā. Es negribu, protams, apgalvot, ka cilvēktiesību ministrija tiks slēgta Pakistānā. Nē, cerams, ka ne, bet mēs varētu zināmā mērā tomēr apturēt procesu, kur attīstība ir ļoti pozitīva. Paldies! Saka priekšsādātāji, nu jā. Ja gribat teikt, gribētu, doma varētu gribēties cerēt, ka Pakistānas iedzīvotāji paši vēlas cilvēktiesības pan sev, nevis tikai, ka mēs vēlamies panākt šo nolīgumu, at, lai aizstāvētu mūsu pilsoņus. Tālāk 17. punkts. Šīs darba kārtības pēdējais punkts šodien, tas ir direktīva 2003.409. Darbības joma paplašināšana iekļaut tajā starptautiski aizsargātas personas. Tāpat kā citu dokumentu saistībā Arī šis jautājums sākotnēji tika risināts konsultāciju procedūras ietvaros, bet tagad, kad padomē neizdevās nonākt pie vienošanās līdz 1. decembrim, esam pārgājuši pie koplēmuma procedūras saskaņā ar Lisabonas līgumu. Es nezinu, eh, Morais kungs, vai jūs vēlaties izteikties pirmais, ja varbūt es lūkšu vispirms komisiju? Nē, jūs mait ar galvu, ļausim vispirms komisijai prezentēt pašreizējo situāciju. Es nezinu, kurš gan tas varētu būt no komisijas puses. Kārs kundze, jūs varētu būt tā no komisijas puses, kas mums sniegs svaigāko informāciju. Paldies priekšādētāji! Gribu atgādināt šos trīs eh, dokumentus, kas ietilpst šajā kopumā. Un pirmais punkts ir tas, ka nosacījumi pie kādiem tiek atgrieztas atpakaļ zināmas personas dalību valstīs, kas var Tātad kādos gadījumos šīs personas var saņemt uzturēšanās atļauju. Un pirmais dokuments šeit tika pieņemts 2006. gadā attiecībā uz ilgtermiņu uzturēšanos. Tobrīd starptautiskās aizsardzības um, saņēmēji tika izslēgt no šīs direktīvas. Nu, vienalga, vai mēs runājam par bēgļiem vai par kādas uh, subordinātas aizsardzības saņēmējiem. Un tāpēc 2007. gada jūnijā Komisija nāca klējā ar priekšlikumu par to, ka šī direktīva ir jāpaplašina. Saprotot, ka šeit pastāv zināms eh, iztrūkums, zināms tukšums tiesību aktos. Un eh, teica arī padomēji līdzīga veida komentārs, eh, bija izteikusi līdzīgs komentārs jau 2003. gadā sakot, ka tas nepieciešams, lai pabeigtu visu šo kopējo juridisko ietveru, aizsargājot ilgtermiņa uzturēšanās atļauju saņēmušās personas. Jāsaka, šis punkts ir ārkārtīgi svarīgs, lai papildinātu visu šo patvērumu saņemšanas sistēmu. Tas nodrošina juridisku skaidrību uh, konkrētajām, gan konkrētajām dalībvalstīm, gan pašām personām, un tas turklāt palīdzētu arī integrēt sabiedrībā tos cilvēkus, kas tiek, uh, kas, kas uh, uzskatīti par šādu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Komisijas ierosinātais grozījums vērsts uz to, lai pārliecinātos, ka starptautiskās aizsardzības saņēmēji tiek eh, pakļaut līdzīgai attieksmei kā rezidenti, kas, rezidenti, kas dzīvo šajās dalību valstīs. Ir tīpaši tas paredzēts, lai ilgtermiņu uzturēšanās atļauju saņēmušie kam ir šāds aizsardzības, starptautiskās aizsardzības status, saņem tātad vienlīdzīgu attieksmi. Tas ļautu šādām personām apmesties uz dzīvi arī citās dalību valstīs un uz, saņemt ilgtermiņu uzturēšanās eh, atļauju, piemēram, kādā citā dalību valstī, pie tādiem pašiem nosacījumiem, kā tas eh, tiek, kā tiek attiecināti uz eh, trešo valstu pilsoņiem. Nu, lai izteiktos konkrētāk, ļaujiet man jums dot piemērus kāda veida prasības tad ir noteiktas šāda veida status saņēmušiem cilvēkiem dalībvalstīs. Bēglis tātad, kam piemēram tiek nodrošināta starptautiskā aizsardzība, eh, tiek pakļauts šādām prasībām. Tam vispirms jāpierāda, ka tas ir bijis juridisks, eh, jur, eh, jur, legāli uzturējušai valstī vismaz piecus gadus, tam jābūt stabiliem, regulāriem ieņēmumiem, kas ir adekvāti viņa vajadzībām un viņa ģimenes vajadzībām, viņiem ir jābūt saņēmušiem medicīnisko apdro, izņēmušiem medicīnisko apdrošināšanu, izgājušiem dažādas e, integrācijas kursus, tikai tad, ja to pieprasa starptautiskie tiesību akti, un visbeidzot, šie cilvēki nedrīkst radīt draudus sabiedriskai kārtībai vai šīs valsts e, iekšējai drošībai. Es gribētu norādīt, ka šai priekšlikumā ņems vērā princips, ko apspriedām arī iepriekšējā dokumenta ietvaros, respektīvi ka bēgļu īpašais status, starptautiskās aizsardzības saņēmušo personu status paredz to, ka visos gadījumos ir jāpiemēro princips, saskaņā ar kur šīs personas nevar tikt izdotas mītnes zemē, ja pastāv kaut kāda drauda par to vajāšanu. Kā jau jūs norādījāt, padome ļoti čakli strādāja pie šī jautājuma 2008. gadā, bet nespēja nonākt pie vienošanās. Tāpēc, ka pastāvēja gandrīz pilnīga vienprātība par Francijas prezidentūras priekšlikumu, bet 63. panta kontekstā, 3. punktā, 4. punktā minēto noteikumu dēļ, kur tiek runāts par imigrācijas juridisko pamatu, e, tātad šāda vienprātība bija nepieciešama, bet pilnīga vienprātība tomēr netika e, nodrošināta. Un bija vajadzīga konsultēšanās procedūra ar parlamentu. Francijas prezidentūras laikā tika panākts kompromiss, un tas tika panākts ar gandrīz pilnīgu vienprātību. Un tur tika ņemt vērā lielākoties visi nosacījumi, kas iekļaut komisijas ziņojumā. Eiropas parlaments vispārīgā kārta atbalstīja komisijas priekšlikumu toreiz. Tas arī izteikts 2008. gada aprīļa ziņojumā un rezolūcijā, un mēs augstu vērtējam Eiropas parlamenta centienus arī šobrīd, cenšoties šīs diskusijas Eh, vest tālāk, lai panāktu vienošanos ar padomu. Jo pēc tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, eh, mēs cerējām, ka būs iespējams, ka parlaments un padomu varētu nonākt pie vienošanās pēc iespējas ātrāk. Mēs katrā ziņā varam atbildēt uz kuriem eh, referentu Morais kungu jautājumiem, ja jūs tā vēlaties. Sofija and, um... Paldies, Sofija. Paldies arī komisijai par to, ka tā ir aprakstījusi ļoti precīzi, kā ir attīstījušies šie jautājumi. Es, protams, neplānoju tagad vēlreiz apskatīt šo jautājumu, kā tad mēs gājam no viena jautājuma uz otru, bet, nu, tā kā laika nav daudz. Jā, Sofija, tu pats teici, ka šis ir pēdējais jautājums, un vēlos pateikties jums par uzmanību. Sofija, tu teici, ka tas ir viens no tiem dokumentiem, kas uh, sāka jau kura izskatīšana tika sākta pirms Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Un kas šobrīd vēl nav panākts, ir kopīga patvēruma politika. Un šis ir viens no tiem jautājumiem, kas ir jāatrisina pareizi. Tādā veidā varēsim uzbūvēt šo kopīgo Eiropas Savienības patvērumu politiku. Kā komisija teica, 2008. gadā mani kolēģi un noteikti citi arī atcerēsies Mārtiņš Rārs mēģināja šo priekšlikumu izskatīt un pabeigt, un tajā laikā mums nebija padomis piekrišanas un nevarējām panākt Uh, lai visas valsts piekrist, tagad vairs tāda vienbalsība nemaz nav pieprasīta, līdz ar to situācija ir mainījusies, tāpēc arī esmu optimistiski noskaņots, jo padomē tagad ir vienkāršāka situācija attiecībā uz valstu piekrišanu. Līdz ar to noteikti nu, būs labāks rezultāts. Tagad runājot par to, ka bēgļiem ir jāsniedz skaidra izpratne par to, kāds ir viņu status. Tātad, ja viņi piecus gadus ir oficiāli uzturējušies Eiropas Savienības teritorijā, viņiem ir jāpiešķir uzturēšanās atļaujā. Uh, um, man ir zināmas bažas, ja padome negribēs izmantot pilnībā kopienas mehānismu, tad, kā tika pieminēts iepriekš, šīs absolūti loģisks nosacījums, kas ļaus izveidot Eiropas patvērumu sistēmu, šis nosacījums netiks izpildīts, un es ļoti negribu līdz, šādai, līdz šādai situācijai nonākt. Um, runājot par to, no nu, kura brīža tiek skaitīts laiks, kad persona oficiāli uzturās Eiropas Savienībā, tad šie nacionāla integrācijas kritēriji un mērķi izpildu visi aspekti līdz galam nav atrisināti. Un es ceru, ka pavisam drīz varēsim izmantot padomus kompromisu tekstu tā, lai izskatītu šo jautājumu la, kārtē lastījumā un, protams, sadarbošos ar komisiju ar padomu. Tagad par laika grafiku. Es pareizi saprotu, padomē vēl vairāk jautājumu tiek izskatīti Beļģijas prezidentūrā plāno šos plānošos jautājumus risināt. Līdz ar to mēs nevarēsim ķerties klāt uzreiz. Mēs plānojam līdz jūnijam vai jūlijam sagatavot ziņojumu projektu, un tad ēnu referenti, ja vien viņiem nav iebildumu, mēs varētu tikties jūnijā un uzsākt mūsu sākotnējās diskusijas, kā jau teicu, esmu kopumā optimistiski noskaņots, jo tagad Lisabonas līgums un visticamāk šo uh, dokumentu varēsim izskatīt un pieņemt. Priekšstādātāji, vai būtu kādam komentāri? Es, diemžēl, nevaru izlasīt jūsu vārdu, bet lūdzu, jums tiek piešķirts vārds. Lūdzu. Merci, madame la présidente. Euh, je souhaite euh, remercier la Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisijai par to, ka komisija iesniedza mums konsultēto versiju un piedāvāja arī ieskatu. 2008. gada aprīlī esam pieņēmuši rezolūciju. Un šeit vēl ir palikuši neatrisināt trīs aspekti. Kad dalību valstis lēms par to piešķirt vai nepiešķirt uzturēšanās atļauju, noteikti ņems vērā atšķirīgu situāciju, kurā atrodas atļaujas saņēmēji. Ir jābūt minimālām prasībām kas jau ir pieminētas. Šeit man ir divi jautājumi padomē un komisijai. Otrā, otrās dalībvalsts status ir ļoti svarīgs. Piemēram, kāda valsts varētu izraidīt kādu no savas teritorijas. Taču tad ir jāpārbauda, kāda ir šīs personas rezidences valsts, un šeit šobrīd ir noteikts, ka ir viens mēnesis, kas ir laika periods, kur ir jāpieprasa šāda informācija. Tas šeit ir iekļauts. Tātad par citām normām runājot, vēl ir palicis neatrisināts jautājums par ģimenes apvienošanu. Kāda ir padomas nostāja par ģimenes apvienošanu? Vēl viena lieta, referents to jau ir pieminējis, vēlos vienkārši vēlreiz uzsvērt. Jautājums par uh, oficiālo uzturēšanos piecus gadus. Tas, ka laiks paiet no tā brīža, kad starptautiskā aizsardzībā tiek pieprasīta un līdz brīdim, kad šis, šī aizsardzība ir piedāvāta, man šķiet, ka būtu nepieciešams visu šo periodu iekļaut, vai arī vismaz puse no šī perioda. Tad, kad mēs tiek uzskaitīts laiks, kad persona ir oficiāli uzturējusies Eiropas Savienības teritorijā. Un tas atšķiras no tā, ko ir pieprasījis parlaments. Un tad jautājums ir, ko domā komisija, kādā veidā tiks aprēķināt šie pieci gadi un ko nozīmē vismaz puse. Paldies! Jā, liels paldies, saka priekšsēdētāji, jūs runājat ļoti lakoniski un ļoti precīzi. Padomu līdz šim nav runājusi, vai jūs plānojat tagad uzreiz atbildēt uz uzdotiem jautājumiem? E, gracias, senora presidenta. Bueno, como... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau vairāk kārt ir uzsvērts, pagaidām padomē nav panākt vienošanās par komisijas tekstu. Esam pietuvojušies, bet tolaik bija vajadzīgs vienbalsīgs lēmums. Nu, mēs noteikti ņemsim vērā to, ko padome tagad teiks, izmantojot kvalificēto vairākumu un izskatās, ka pateicoties kvalificētēm vairākumam vienošanās varēsim panākt. Teksts, par ko pēdējā laikā tika diskutēts padomē, iekļauj šo laiku, kas būtu puse no reālā laika, ņemot vērā to periodu, kad persona ir iesniegusi pieteikumu aizsardzības saņemšanai un brīdi, kad pieteikums ir izskatīts. Un tad šādā veidā, ierēķinot pusi, šī puse tiek iekļauta piecos gados, kas ir vajadzīgi legālai uzturēšanai. Par ģimenes atkal apvienošanu. Manuprāt, delegācijas nepauda nekādas īpaši atšķirīgas viedokļas, bet varbūt es nepareizi sapratu jūsu jautājumu. Lielas paldies Borgos kungam. Pirms es ļaušu vēlreiz izteikties referentam, vai komisija ir ko teikt? Komisija. Nav. Nu, lūdzu, Klod. Esmu ļoti gandarīts. Izskatās, ka jūnijā mēs turpināsim diskusijas un šis pēdējais komentārs no parlamenta puses tiešām ir fantastisks. Mēs noteikti šos jautājumus izskatīsim par šo piecu gadu aprēķinu noteikti. Jā, tik tiešām. Cienījamie kolēģi, šis bija pēdējais jautājums darba kārtība. Ja vien kādam nebūtu kādu svarīgu jautājumu pie citiem jautājumiem, tad varam pabeigt mūsu sanāksmi. Paldies!